Turpināsim sēdi. Un pirms sākam balsošanu vēlos uh, sacīt attiecībā uz Demismakera kunga uh, lūgumu atbildot. Esmu nosūtījis Spānijas iestādēm uh, īpašu vēstuli un gribu teikt, ka uh, eh, atbildi bija tāda, ka viss Spānijā noritēja saskaņā ar Spānijas uh, likumiem. Teksts ir pieejams manā birojā, ja jūs vēlties to aplūkot.